Riprendiamo i nostri lavori dal punto 27. Atsākam mūsu uh, sēdes darba 27. darba kārtības punkts. Poč, transport. Raport. Tātad autobusu pasažieru tiesības uh, referents ir Gabriela Albertīnī. Un jums vārds. Nē, questa. Paldies, priekšsēdētāji. Šis priekšlikums par pasažieru tiesībām concernenti tutti i modi di trasporto. Ricordo la recente. Nu, tagad mēs runājam par to, ka ir nepieciešams iekļaut arī citu veidu pārvadājumus, ne tikai gaisa pārvadājumus. Un līdz ar to tagad mēs cenšamies pielāgot situāciju, lai gan gaisa, gan dzelzceļa, gan arī autobusu pasažieriem būtu līdzīgas tiesības. Arī šovakar ir paredzētas sarunas. Mums ir piemēram, kolēģis, kas ir sagatavojis ziņojumu par pasažieru tiesībām kuģa pārvadājumos, tātad pārvadājumos ar kuģi vai pa, ar citiem transporta līdzekļiem, kas pārvietojas pa jūru. Tātad šeit ir divi aspekti. Un var gadīties, ka ir zināms pretrunas. No vienas puses ir nepieciešams izveidot tādu tiesisko ietvaru, kas būtu skaidrs un saprotams tā, lai būtu pilnīgi vienādas tiesības. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka pārvadājumi ar autobusu mazliet atšķirās no cita veida pārvadājumiem. Ir jāpiedāvā pasažieriem tādas pašas tiesības, kādas ir citu transportlīdzekļu pasažieriem, ir tīpaši avio pasažieriem. Līdz ar to ir nepieciešams daudz plašāk rīkoties, un līdz ar to ir jāņem vērā, protams, arī specifiski aspekti, kas ir saistīti, piemēram, ar pārvadēm ar autobusu. Runāšu tagad konkrētāk, tā lai būtu skaidra bilde. Nu, piemēram, ja mēs runājam par kavēšanos un par atbildību par kavēšanos, tad tomēr atšķirība ir mazliet savādāka, ja mēs runājam ar, par autobusu, jo varbūt, piemēram, tādi jautājumi un, un tādas problēmas kā sastrēgumi vai arī, piemēram, avārija ir notikusi vai ceļa remonts. Savukārt, piemēram, pa dzelzceļa, tur ir citi aspekti, kas ir jāņem vērā. Tur varbūt dzelzceļa īpašnieks kādā veidā ierobežo satiksmi. Bet paldies visiem, paldies visiem deputātiem, kas ir palīdzējuši man izstrādāt šo ziņojumu. Mēs saprotam, ka nav atlicis daudz laika līdz nākamajam sasaukumam, bet mēs ceram, ka varēsim vēl tikties ar interesētām personām, gan pasažieru tiesību aizstāvējiem, gan arī invalīdu tiesību aizstāš, aizstāvēšanas funkcijām, asociācijām un arī, protams, ar uzņēmumu asociācijām. Es plānoju arī tikties ar Eiropas komisāru, kas ir atbildīgs par enerģētiku un transportu. Nākamajās nedēļās mēs vēl runāsim par visiem šiem aspektiem un runāsim ar dažādām politiskām grupām par to, lai panāktu vienošanos. Pirms es lūkšu kolēģus piedalīties diskusijā, vēlos tagad pakomentēt dažus grozījumus. Es pats esmu ieviesis dažus grozījumus, un šī ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, piemēram, runāšu par 3., 7., 19. un 20. grozījumu. Šeit mēs runājam par vairākiem pantiem. Un, manuprāt, šos pants ir nepieciešams ļoti, ļoti rūpīgi pārbaudīt. Nepieciešām papildu korģējuši pasākumi un jāgroza šie panti tiešām ļoti uzmanīgi. Mēs varēsim uzklausīt tagad kolēģi viedokļus un atbilstoši es varēšu grozīt šos pantus. Es labprāt uzklausīšu arī ēnu referentus, ar kuriem man ir paredzēts tikties pavisam drīz. Ir vairāki jautājumi, kuri vēl ir jā, jādiskutē plašāk, un te vēl ir daži precizējumi par 4, 5 un 6 grozījumiem Šeit ir priekšlikums saistībā ar definīciju uzlabošanu, piemēram, trešais pants saistībā ar pārvadājuma līgumu, tad arī par biļešu pārdevējumu un ceļojuma rīkotāju. Es arī uzskatu, ka 11. pantā, kur mēs runājam par konkrētiem izņēmumiem, šeit ir nepieciešams ieviest papildu grozījumus, 8, 10, 11. 8, 9, 10 un 11. Tātad par astoto šeit varu teikt, ka joprojām nav nekādu normatīvu aktu gan nacionālā līmenī, vietējā līmenī, arī Eiropas līmenī, kas ļautu autobusu transportu uzņēmumam ierobežot invalīdu pārvietošanu, uh, drošības apsvērumu dēļ. Nākamie ir 12, 13, 21 un 22, tur ir nepieciešama precizējumi. Manuprāt, tas ir pats par sevi saprotams, jo šeit mēs varēsim turpināt sarunas ar invalīdu asociācijām, jo viņi varēs vislabāk pastāstīt par pieejamības aspektiem. Tad mēs varētu rast kompromisu starp komisijas, pieprasīt to, viņi runāt par nepieciešamību ieviest šo regulu viena gada laikā, un tad savukārt interesētās puses un sektora darbinieki saka, ka būtu jāļauj trīs gadus ieviest, un savukārt 26. grozījumā es esmu piedāvājis tādu vidēju variantu, kas ir divi gadi. Vēlos vēl atgriezties pie dažām lietām, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgas, tādi tematiski momenti. Un, manuprāt, šie aspekti vēl prasa papildu diskusijas un pārdomas. Nu, šobrīd es runāju par pantu 2.2. Tur mēs runājam par darbības jomu. Tātad ir jāpiedāvā atbilstoša aizsardzība autobusu pasažieriem, un šajā aizsardzībai ir jābūt pietiekami lielai, respektīvi ir jābūt tiesību aizsardzībai, kā tas ir paredzēts regulā, bet te pašā laikā ir jāsaprot, ka ir, piemēram, pilsētas, piepilsētas un reģionālais transports, kas drīk, rīkojuši eh, saskaņā ar citiem mērķiem, un tad tur ir nepieciešams paredzēt citu alternatīvu regulējumu. Uh, Pāns 6 un 8, kas attiecās uz pienākumiem, uz dažādu veidu nodrošinājumiem, mēs runājam arī par apdrošināšanu un par to, ka ir nepieciešams nodrošināt arī atbilstošu apdrošināšanu. Mēs esam runājuši gan ar tā, TRAN, uh, gan arī iekšējā tirgus ģenerāla direktorātiem, jo mums ir nepieciešams visus šos jautājumus izrunāt un panākt kopēju risinājumu. 20. grozījums, 20. pāns, tur savukārt mēs runājam par atlīdzību vai nu no 100% apmērā, vai nu no 50% apmērā, un šeit ir nepieciešams ļoti precīzi izteikties tā, lai būtu skaidra, skaidrs priekšstats par to, cik tad daudz ir jāmaksā. Un tas, protams, ir saistīts arī ar 4. pantu, ja tur ir definīcija tieši attiecībā uz to, kas ir kavēšanās. Vai nu mēs runājam par divu stundu kavējumu, ja kopējais paredzētais brauciena laiks ir trīs stundas. Manuprāt, Tas varbūt zināmā mērā ir pārspīlēt, bet ir jāsaprot, kurā brīdī tad uh, uzņēmējiem ir jāpiedāvā, piemēram, viesnīcu pakalpojumu, kāda papildu pakalpojuma, ēdināšana. Tas arī bija no manas puses šobrīd viss, un es labprāt uzklausīšu jūsu komentārus, jo man ir nepieciešama jūsu palīdzība, cienījamie kolēģi. Jo ir nepieciešams šīs regulas, šo regulu pēc iespējas labāk saprast. Paldies Albertīnī kungam! Evans kungs. And, uh, Mr... Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, Albertīnī kungam par uh, šo ievadu. Es atvainojos, ka es nedaudz nokavēju sākumu. Uh, man tomēr nav tik viegli orientēties šajā ēkā, kā es to biju domājis. Es domāju, ka Šis tiesība akts nāk īstajā laikā un ir ļoti atbilstošs, jo es biju referents par piekļuvi cilvēkiem ar samazinātu mobilitāti un cilvēkiem invalīdiem par piekļuvi lidmašīnām pirms pāris gadiem, un ja mēs šos noteikums varētu attiecināt uz autobusiem, Eh, domāju, ka šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs un eh, gatavojoties Eiropas parlamenta vēlēšanām, šis būs tāds pozitīvs eh, stāsts par to, ko dara šis parlaments un šī komiteja. Un tas dos labumu ne tikai simtiem un tūkstošiem, bet varbūt miljoniem Eiropas iedzīvotāju, kuri izmanto autobusus Vairākus komentārus uh, var uzskatīt par tādiem britiski ekscentriskiem, kurus es jums izteikšu. Uh, Jā, un tas ir tiešām tipiski Britiem. Un jūs droši vien uh, izsakaties uh, raksturīgi savai valsts piedarībai tādā vāciskā veidā. I, I, I, yeah, I, let's, let's carry on, let's carry on. Um, well, I, I am, I am thinking, thinking European president. Uh, katrā ziņā. <laughs> right, okay. Um, Tātad šis priekšlikums uh, uh, attiecas gan uz vietēju, gan uz starptautisku autobusu satiksmu pakalpojumiem. Ir jābūt pilnīgi skaidriem par to, kādā līmenī mēs gribam, lai tas tiktu attiecināts un kā lai tas darbotos. Angļu valodā vārds autobus, bus nozīmē kaut ko citu kā coach. Uh, Tātad eh, bas eh, ir tad kā vietējais autobus. 30, kas apmēram brauc 30-50 km radiusā. Kauč, tātad tālāks satiksmes autobus ir eh, starp pilsētām un lielākos attālumus. Es zinu, ka amerikāņi izmanto tādu pašu terminoloģiju un runā par uh, bus journeys Eh, kas, teiksim, ir ļoti garš pārbrauciens ar autobusu. Labi, katrā ziņā tas ir tāds terminoloģijas jautājums, un kā es teicu, es uh, mēģinu izteikties ļoti uzmanīgi un precīzi. Anglijā tā tad uh, šis uh, autobusa brauciens vietējā mērogā ir daudz īsāks, tāpēc mums ir jābūt pilnīgi drošiem un skaidriem, kā tas viss tiek definēts un attiecīgi arī īstenots. Tātad šie Eh, īsāks distances autobusi parasti uh, ir tikai ar vienu šoferu, tātad ar vienu apkalpas locekli. Un jāapzinās, ka tas, ko mēs prasam šim šoferim darīt, ir jābūt pārliecinātiem, ka viņš spēs veiks visus šos papildus uzdevumus, kā šīs personas būs apmācītas, kā, teiksim, rīkoties, ja autobusā jāiekļūst cilvēkam ar kustību traucējumiem, lai arī šis vadītājs fiziski spētu sniegt nepieciešamo palīdzību. Un te ir tā atšķirība no aviācijas industrijas, ko es pieminēju agrāk kāda apkalpas eh, locekļi ir lielākā skaitā un lidostā ir vairāk personāla. Tā tad ir iespējams šis gadījums, kad ir viens tikai autobusu šofers, un tāpēc jābūt uzmanīgiem, uh, definējot prasības. Tas ir viens komentārs no manas puses, bet es domāju, ka jūs saprotat, ko es domāju. Tātad par tālākas distances pārbraucieniem ar autobusu iespējams ir nepieciešami divi vadītāji, kas, teiksim, brauc uz maiņām. Un atkal tā tad, ja šis otrs cilvēks, ja viņš ir attiecīgi apmācīts, viņš varētu sniegt papildus palīdzību. Tāpat eh, viss skaidri jādefinē attiecībā uz konkurenci un eh, kas pastāv starp eh, tālākas distances autobusiem un vilcieniem un aviāciju. Dažkārt šie pārbraucieni var būt īsāki un ātrāki. Tātad būs zinām konkurence un cilvēki izvēlēsies eh, šo satiksmes līdzekļus. Vēl viens eh, punkts, par ko es gribēju runāt no savu britu ekcentriskā viedokļa. 80. Mm, gados Lielbritānijā daudzi monopola autobusu uzņēmumi tika sadalīti, tika sadalīti mazākos uzņēmumos, tātad tirgus tika liberalizēts un eksistē ļoti daudz mazu kompāniju, teiksim, vienai no tām pieder kādi 4-5 autobusi. Mums ir jābūt drošiem, ka mēs reālas saistības prasam no šiem autobusu uzņēmumiem. Es esmu gatavs formulēt argumentāciju un norādīt, ka katram autobusu uzņēmumam ir jāsaprot savu pienākumu un uh, jāpild šīs prasības. Bet jāsaprot, ka mēs šeit runājam par ļoti daudziem maziem un vidēji lielam uzņēmumiem, tātad nevis tādiem lieliem koncerniem. Un jābūt drošiem, ka šie uzņēmumi būs reāli spējīgi uzņemties eh, šīs saistības. Bet, manuprāt, tas princips, par ko runāja Albertīnī kungs, un uh, saturiskā puse ir ļoti būtiska, tātad, lai nodrošinātu piekļuvi uh, invalīdiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Uh, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi atrodas, kur viņi dzīvo, jo, ja Eiropas Savienībā ir kopējs tirgus un ja Eiropas Savienība grib būt kas vairāk kā tikai preču un kapitāla brīvas kustības zona, un arī Eiropas parlaments brīvi pārvietojās, mēs gribam nodrošināt, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties tad, kad viņi to vēlas, un pēc iespējas vieglāku vainu izmantojot uh, lidmašīnas vai dzelzceļa pakalpojumus vai autobusus, tālsatiksmes vai vietējus. Uh, Es domāju, ka šis princips ir ļoti būtisks šobrīd, un kad vēlēšanas nāks tuvāk, es domāju, šis būs tāds ļoti labs un pozitīvs stāsts par to, ko Eiropas parlaments cenšas panākt. Ferrari. Paldies, un tagad Ferrari kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos pateikties Albertīnī kungam par viņa sagatavoto ziņojumu, un vēl bez tam vēlētos pateikt, ka šeit mēs runājam eh, par vairākām idejām. Protams, ka mums ir jārunā par problēmu, ko mēs saprotam ar pasažieru tiesībām. Mēs runājam par pasākumiem starptautiskā līmenī, kādi būs eh, obligāti uzliekami autobusu pārvadātājiem. Un tomēr Es uzskatu, ka, manuprāt, par desmito punktu runājot, ko mēs saprotam ar cilvēkiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības un kuriem nav atļauts iekāpt autobusā. Es nedomāju, ka pašreizējā situācijā mums vajadzētu izmantot iespēju šādiem cilvēkiem atmaksāt biļetes cenu, un ka tas var tikt izmantots kā iemesls un attaisnojums, lai cilvēki ar funkciju traucējumiem netiktu ielaist autobusā. Es uzskatu, ka tādā veidā piemērot likumdošanu jau būtu ārkārtīgi viegli, un tomēr likumdošanu vajadzētu varbūt piemērot cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mans grozējuma priekšlikums ir sekojošs. Es domāju, ka šajā teksta sadaļā vajadzētu nākt klajā ar citu tekstu redakciju. Paldies! Paldies, saka nākamā, saka nākamā runātāja. Es eh, arī uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi šo dokumentu pieņemt līdz sasaukuma beigām. Personīgi uzskatu, ka mēs esam šim jautājumam pievērsušies pārāk vēlu. Nedomāju, ka Eiropā mums vajadzētu 21. gadsimtā runāt par pasažieru diskrimināciju autobusos, bet šī diskriminācija pastāv. Vēl bez tam neaizmirsīsim, ka arī starp dažādām dalību valstīm eksistē ļoti lielas atšķirības. Kā jau mūsu Lielbritānijas pārstāvis teica, tad Lielbritānijā un Ziemeļa Eiropā ir ļoti labi panākumi pasažieru pārvadāšanā, tādu pasažieru pārvadāšanā, kuriem ir pārvietošanās grūtības, bet centrāla Eiropa vēl nav tik tālu nonākusi. Varbūt runāsim skaidru valodu. Mēs iestājāmies par pilnīgas diskriminācijas, iz, pilnīgu diskriminācijas izkrau, izskaušanu un ka cilvēkiem ar kustību traucējumiem arī tiks piedāvāti adekvāti transporta veidi. Taču vienlaicīgi ar diskriminācijas izskaušanu mums vajadzētu cīnīties par to, lai mēs uzlabotu arī infrastruktūru, piemēram, kā cilvēki invalīdi var iekāpt autobusā autobusu stāvvietās un pieturās. Mums ir jābūt skaidram vienam aspektam. Tātad mērķis ir diskriminācijas izskaušana, un to mēs mēģināsim iekļaut mūsu ziņojumā. Bet nākamais eh, neaizmirsīsim, ka iedzīvotāji Eiropā noveco. Arvien vairāk iedzīvotāji Eiropā dažādu iemeslu dēļ atsakās no mašīnas un vēlas izmantot sabiedrisko transportu. Visi, kuri kaut reizi ir mēģinājuši iekāpt autobusā ar bērnu ratiņiem, zina, ka viss, kas ir piemērots invalīdu ratiņiem, var tikt izmantots arī bērnu ratiņu ieceļšanai autobusā. Un, manuprāt, tas ir taisnīgi. Taču pirmkārt mums vajadzētu noteikt laika termiņus, lai ik viens pārvadātājs zinātu, līdz kuram brīdim ir jābūt īstenotām prasībām. Nākamais šeit tika pieminēts valstis, kuras vēl nav daudz panākušas invalīdu pārviet, pārvadāšanā, bet daudzas valsts ir arī slinkas, piedodiet par izteikumu. Ir valsts, kuras zina, ka iedzīvotāju kustību traucējumiem vienmēr būs atkarīgi no sabiedrības palīdzības, un ir valsts, kuras pasaka, lai viņi tiek galā paši ar sevi. Tāda, tāds uzskats eksistē veselā virknē dalību valstu, un mēs to nevaram pieļaut. Tātad noteiksim konkrēts laika termiņus tām dalību valstīm, kuras vēl nav pietiekami attīstītas. Vēl bez tam uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot pilnīgi skaidru struktūru, kādas ir klientu tiesības. Tātad, kādas ir tiesības personai ar kustību traucējumiem un invalīdam pieprasīt palīdzību iekāpt autobusā? Ja mēs pasakam tiec galā pats, tad eh, ne tikai šim cilvēkam būs problēmas, bet ja tas aizņem ļoti ilgu laiku, tad eh, arī autobus var aizkavēties savā ceļā. Nākamais, kurš palīdzēs cilvēkam ar kustību traucējumiem iekāpt autobusā? Un jautājums, kurš to darīs? Es uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr Eiropā iet tik tālu, ka noteikti konkrēti, kurš palīdzēs cilvēkam iekāpt autobusā. Invalīdu organizācijas pašas iestājās par to, ka invalīdam ir jātiek galā pēc iespējas vairāk pašam un nevienmēr ir nepieciešama palīdzība. Un tomēr situācijās, kad cilvēkam invalīdam ir jālūdz prasība citiem, būs daudz. Un tomēr vajadzētu arī atrunāt tehniskos noteikumus, autobusiem, un šie tehniskie noteikumi tekstā neparādās. Uzskat, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs grūti īstenot šīs tehniskās prasības, un tomēr mēs runājam par pamattiesībām. Un to neaizmirsīsim. Vienīgais izņēmums pēc manām domām varētu būt um, īpaši autobusi, tā saucamie vecās paudas autobusi, kuri joprojām vairākās dalību valstīs ir apritē. Un tomēr jaunās paudas autobusos vajadzētu būt eh, tehniskajām iespējām iekāpt pilnīgi visiem, kur to vēlētos. Un ja mēs vēlamies izmantot uh, šos vecās paudzes autobusus pārējais periodā, tad to var darīt, un tomēr mums ziņojumā vajadzētu iestrādāt skaidrs noteikums, kādiem ir jābūt jaunākās paudzes autobusiem, un arī vajadzētu izstrādāt soda sankcijas vai soda pasākums, ja MVU to neizmanto. Mēs esam runājuši par diskriminācijas izkrauš, izskaušanu jau 30 gadus, un tomēr mēs visi zinām, ka ir nepieciešams papildus investīcijas, ja mēs vēlamies to panākt. Mēs visi vēlamies, lai vairāk tiktu investēts gan infrastruktūrās, gan citās programmās, un tomēr vislabākās investīcijas varētu būt eh, sabiedriskajā transportā, jo, kā mēs zinām, iedzīvotāji ar vien mazāk pērk automašīnas. Vēl bez tam Eiropas, Eiropas iedzīvotāji novas, noveco un ir pienācis pēdējais laiks, lai mēs panāktos solīt pretim. Evans kungs pieminēja tā saucamos eh, starppilsētu autobusus. Tie ir autobusi, kuriem eh, vismaz šobrīd tiek izstrādātas specifiskākas prasības Un eh, ja mēs vēlamies kaut ko izmainīt Eiropas līmenī, tad eh, šiem starppilsētu autobusiem ir citas prasības, bet ja mēs eh, runājam par tiesībām, tad visiem ir jābūt vienādām tiesībām. Paldies, saka nākamais runātājs. Es patiesībā biju pirmais, kas prasīja vārdu šajās debatēs, un tas bija jau pirms pusstundas. Es vēlētos pateikties Albertīnī kungam par lielisko ziņojumu. Bet e, cienījamais Kremerkungs, Lichtenbergers kundzē es vēlējos pateikt tikai divas lietas. Liktenbergs kundzei nevajadzēja šeit tik gal, gari sprediķēt, viņa varēja vienkārši iesniegt grozījumu vai grozījumus. Ja mēs skatāmies uz 89. pantu Vācijas konstitūcijā, tur runa iet par pamattiesībām. Ja cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ierobežota pārvietošanās, tad eh, infrastruktūrai ir jātiek pārbūvētai tādā veidā, lai cilvēki ar invalīdu ratiņiem, piemēram, varētu tur pārvietoties. Taču nekur Vācijas konstitūcijā nav teikts par to, ka šās pārbūves dēļ daudziem auto uzņēmumiem būs jābankrotē. Protams, ka mēs runājam par trešo punktu, bet eh, pasažieru tiesības neatiecās tikai uz invalīdiem, tās attiecās uz pilnīgi visiem. Ceturtais pants, tajā mēs runājam par pilnīgi visiem pasažieriem. Mēs runājam par to, kas pārvadātājiem būs jāizmaksā pasažieriem, ja autobus stipri nokavējās. Tātad vēlreiz, pasažierim ir tiesības un pasažierim ir juridiska aizsardzība, ja autobus neapnāk vai ja tas nokavējās ārkārtīgi ilgu laiku. Es esmu pats iesniedzis grozījumus, pagaidām patiesībā neesmu, bet es iesniegšu par 8. panta pirmo punktu, kurā runa iet par to, ka mēs izmaks, ka pārvadātājam ir jāizmaksā kompensācija nāves gadījuma vai nopietnas traumas rezultātā. Es gribēju tikai pateikt iekavās, ka ir autobusu šoferi, kuri brauc kā nenormāli, un es domāju, ka tas ir pilnīgi adekvāti, ka transporta pārvadātājiem ir jāuzņemas atbildīgi par to. Ehm, kā jau es teicu, Man bieži vien liekas, ka autobusu šoferi ir pilnīgi bezatbildīgi. Es uzskatu, ka stingrai atbildībai vajadzētu būt eh, ļoti labai, un tas ir labs priekšlikums. Un arī otrajā pantā mēs runājam par adekvātiem. Bet eh, šobrīd ir Eiropas kopiem tiesas nolēmums par to, ko vajadzētu šeit darīt. Šobrīd mēs esam ziņojumā iestrādājuši to, ka pārvadātājam ir stingrā atbildība. Mēs runājam par pasažieru tiesībām, bet varbūt vajadzētu runāt arī par pārvadātāju tiesībām. Piemēram, kas notiek, ja uz ceļa ir uzkritis koks. Līdz ar to mēs nevaram pieprasīt pārvadātājam maksāt par novēlošanos. Tas ir force majeure. 22. punkts par eh, stingru atbildību, kas aiziet vēl tālāk. Es uzskatu, ka tur vajadzētu formulēt tādas pašas prasības, kādas ir līdzīgās regulās vai, de, vai direktīvās, bet tās jau ir detaļas. Kā jau teicu, es uzskatu, ka ziņojums ir lielisks, un es tiešām ceru, ka diskusijas būs vēl lieliskākas. Paldies! Also zunächst mal, äh, wenn so über die Behindertengerechtigkeit. Paldies! Vispirms eh, runājot par invalīdu tiesībām, tad Vācijas valdība ir veikusi pētījumu, kurā izrādījās, ka 30% no visiem, kas izmanto sabiedrisko transportu, tiem ir tāda vai citāda veida pārvietošanās grūtība. Šeit mēs nerunājam tikai par invalīdiem, kur sēž invalīdu ratiņos, bet tie ir vecāki cilvēki, kur iet ar uh, Eh, rulatoru, ir arī tādi, kuriem varbūt ir ģipses uz kājas, eh, vai ir arī tādi, kuri mm, vēlas iecelt autobusā bērnu ratiņus. Piemēram, Vīnē viens eh, profesors saviem studentiem vienmēr saka, ka viņiem vajadzētu mēģi, studentiem vajadzētu mēģināt pārvietoties invalīdu ratiņiem, ratiņiem Vīnē lai redzētu, kāda ierobežojuma ir cilvēkam ar kustību traucējumiem. Šobrīd eh, apmēram 20% no visiem strādājošajiem ir bez mašīnas, bet eh, cilvēkiem virs 60 gadu vecuma ir 60%, kur neizmanto mašīnu. Un šie cilvēki agrāk vai vēlāk būs spiesti vai jau šobrīd ir spiesti izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus. Un mums ir jādomā par šo cilvēku grupu, jo tie, tas sastāda lielu iedzīvotāju daļu. Ja mēs runājam par Ziemeļu un Dienvidu Eiropu, tad atšķirības ir milzīgas. Piemēram, uh, arī Amerikas Savienotajās valstīs un Eiropā ir atšķirība. Un es uzskatu, ka vajadzētu iestrādāt prasību katrā jaunajā autobusā iespēju iekāpt cilvēkam, kurš sēž invalīdu ratiņos. Mēs esam pieprasījuši jaunās paudzes autobusiem drošības jostas, bet neviens pasažieris nekad nav iesniedzis kaut kādu prasību vai sūdzību par uh, autobusu šoferi, jo jau tradicionāli ir izveidojusies sava veida solidaritāte starp pasažieri un šoferi. Amerikā situācija ir mazliet cita. Amerikā pēc Vietnamas kara tika iestrādāta prasība likumā, ka visiem Vietnamas kara invalīdiem ir jābūt iespējai pārvietoties ar sabiedrisko strand, transportu, un Amerikā tas kļuva par standartu visiem, visos autobusos. Un tad, eh, kāpēc eh, Amerikā Vietnamas kara invalīdiem ir iespēja pārvietoties autobusos, bet mēs, kas esam sabiedrība bez kara jau 60 gadus, mums nav iespēja pārvietoties eh, cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Un es uzskatu, ka atšķirības, kādas mēs redzam starp Ziemeļu un Dienvidu Eiropu, nav pieļaujams Eiropā, un tāpēc es domāju, ka diskusijas ir vienkārši lieliskas. Paldies, priekšsēdētāji. Krāmerkungs, es gribētu atgriezties pie tā, ko mūsu britu kolēģis teica pirmajā mm, komentārā šajās debatēs. Tā tad jāraugās, kāds ir gala mērķis. Jo, ja, piemēram, ir problēma, ir kavēšanās, ja kaut ko šai sakarīgā, sakarībā grib darīt, tad tas ir jādara ar atbilstošu piesardzību. Es negribu pieļaut šādu situāciju. Pieņemsim, ka es gribu ceļot no Dienvidvācijas uz apvienoto karalisti. Un ja es uh, sāku domāt par šādu ceļojumu, tad jā, varētu teikt, varētu gribēt, lai mūsu transporta tīkls būtu uzlabots. Tā tad ir vēl iespējas attīstīt tālāk mūsu transporta tīklus. Piemēram, Luksemburgā vai Beļģijā šādā autobusā no Vācijas iekāps jauni pasažieri Kurš būs sākuma punkts, atskaits punkts, attiecībā pret kuru mēs aprēķināsim šo autobusu kavēšanos, piemēram, vai būs tas sākuma izbraukšanas punkts, vai Luksemburga, vai Beļģija, jo tas ir gluži normāli. Ja autobuss iestrēgst kādā satiksmes sastrēgumā, pat kaut kur Vācijā uz šoseis, mēs šeit runājam par invalīdiem, par 30 vai 40 procentu ciparu, bet ko darīt tātad šādā situācijā? Es domāju, ka Mums jāmēģina rast zelta vidusceļš. Jācenšas izstrādāt labu ziņojumu, kas nerada pārāk augstas eh, cerības no vienas puses, un tad mēs nonākam pie Evans kunga teiktā par uh, dažādu transporta veidu starp savietojamību. Mēs ņemam vērā tos transporta veidus, kuriem vajadzētu darboties uh, eh, starptautisku pārvadājumu kontekstā. Uh, Un tad mēs varam runāt arī par uh, autobusu satiksmu atbilstošu grafikam. Ievans kungam vārds. Yeah, Paldies, es gribēju atgriezties pie pāris uh, lietām. Ieglis kundze nu pat uh, minēja ļoti svarīgu jautājumu par uh, kompensāciju, ja notiek uh, kavēšanās tālsatiksmes uh, autobusos. Mums nepieciešams rast teksta redakcija, kurā ļoti skaidri būtu norādīts, ka ja kavēšanās nav uh, tāpēc, ka bija satiksmes sastrēgums. Jā, tātad šī kavēšanās ir autobusu uzņēmuma vai šoferu vainas dēļ, un arī atkal jānodrošinās, lai nav šeit kaut kādas izvairīšanās iespējas, ka varētu pateikt, Luksemburgā bija sastrēgums, jo, godīgi sakot, aviācijas industrijā ir tādi, kas ir meistari, kuri neatiecina šo likumdošanu par kompensācijas sniegšanu pašsažieriem, jo viņi, tā teikt, nobīd to malā, pasaka, ka tas bija drošības un veselības jautājums, tātad, un tas neietilp šai kompensāciju sniegšanā, tātad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem teksta redakcijā, lai no vienas puses mēs nedod tādu izvairīšanās iespēju uzņēmumiem teikt, ka tas bija tāpēc, ka bija kavēšanās ceļa dēļ un uh, satiksmes sastrēguma dēļ. Vai arī jāliek uh, spiediens uz uh, vadītāju, jo ja šī autobusa kavēšanās, piemēram, divas stundas būs, tad šis vadītājs būs zem milzīgu spiedienu, lai, teiksim, pusotrā stundā nobrauktu uh, to attālumu, ko viņš normāli nobraukt divās stundās. Tas ir vēl viens, tā ir vēl viena problēma. Vēl runājot par Iežem Balska kunga teikto, jo jūs teicāt, man šķiet, ka es pareizi pierakstīju, jūs teicāt, mēs nerunājam tikai par uh, eh, invalīdu tiesībām, mēs runājam arī par uh, parastiem cilvēkiem, un es gribētu teikt, ka invalīdi ir parasti cilvēki, un uh, tieši tāpēc mums ir nepieciešams šis tiesību akts. Grazie a tutti i colleghi per la commissione signora Utman. Paldies. Un tagad vārds komisijai. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāji. Gribu pateikties arī uh, referentei par ļoti labu, labo ziņojumu un prezentāciju. Gribētu atgādināt tikai, kāds bija komisijas galvenais mērķis. Jo pasažieru tiesību harmonizēšana visiem transporta veidiem eh, mums ir viens no transporta politikas uzdevumiem. Kā jūs eh, zinat, mēs esam gatavi. Mēs jau paudām gatavību 2001. gadā zaļajā grāmatā Mēs 2005. gadā nācām klājā ar paziņojumu par konkrētām pasažieru tiesībām un uh, pēc tam vidustermiņa pārskatā 2006. gadā bija pausta cieša apņemšanās risināt šo pasažieru tiesību problēmu visos transporta veidos. Mēs uzskatām, ka pasažieriem ir uh, jānodrošina viegli saprotams tiesības un arī reāli realizējams tiesības. Mēs tāpat cenšamies iestrādāt atsevišķu sektoru likumdošanā sešus kopīgus principus, un pirmais ir, ka nedrīkst būt komerciāla rakstura diskriminācija e, starp pasažieriem, piemēram, ceļu dēļ, e, cenu dēļ vai ceļošanas apstākļu ziņā. Otrais princips - pasažieriem ir jānodrošina piekļuva informācijai e, pirms ceļojuma, ceļojuma laikā un pēc ceļojuma mm, šī pārbrauciena. Trešām kārtām pasažierim ir jābūt piekļuvēji kompensācijai, ja ir noticis kāds nelaimes gadījums, ir nepieciešams harmonizēt uh, rīcību šādos uh, gadījumos pārobežu režīmā. Ceturtām kārtām uh, personas invalīdu un personas ar ierobežotām pārvietošanās kustībām, arī tām ir jānodrošina piekļuva transporta pakalpojumiem tādā pat eh, veidā kā visiem pārējiem pasažieriem. Piektām kārtām gadījumā, ja uh, brauciens nav nodrošināts līdz galam, ja tas ir pārtraukts, pasažieriem jāsaņem informācija, palīdzība. Un eh, tāpat, ja nepieciešams, arī uh, ceļojuma izmaksu atmaksa vai arī kompensācija. Un visbeidzot, nepieciešams stiprināt uh, to, ka, uh, to sistēmu, um, kā tiek uh, apstrādātas sūdzības uzņēmumu iekšienē un tāpat arī tiesās un dažādos strīdu risināšanas mehānismos. Tas, protams, nenodrošina, ka visiem transporta veidiem būs identiski teksti šai ziņā, jo jāņem vērā katra sektora raksturīgās iezīmes, piemēram, aviācijas sektorā. Um, ja pasažieriem tiek liekt iekāpšana lidmašīnā, tad šis ir viens no galvenajiem jautājumiem. Bet, piemēram, ceļu transporta jomā ceļu drošība ir ārkārtīgi svarīgs apsvērums, un tāpēc mēs neesam uh, paredzējuši kompensāciju kavēšanās gadījumā. Eh, šie divi priekšlikumi ļoti daudz gūst no tās pieredzes, ko mēs guvām, eh, piemērojot eh, regulas gaisa transporta jomā un tāpat arī veicot sarunas par aviācijas sektoru tiesību aktiem. Gribētu sniegt vienu skaidrojumu. Ir svarīgi, ka neviens no tiesību aktiem un noteikti neviens no mūsu decembra priekšlikum, priekšlikumiem neizskata transporta līdzekļu pieejamību. Eiropā nevar būt dažādi līmeņi patērētāja aizsardzība atkarībā no pasažiera, pasažiera veida vai no vietas, vai transporta veidu un ierosināto priekšlikumu īstenošana cerams atļaus nodrošināt kopīgu pasažieru tiesību aizsardzības politiku visā Eiropā. Paldies, Utmanas kundzei. Albertīnī kundzei vārds. Paldies. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visus komentārus kolēģi domas bija ārkārtīgi interesantas. Un, manuprāt, arī ļoti līdzsvaroti un labi komentāri. Paldies jums! Es varu piekrist Evansa kungam, kad viņš saka, ka būtiskākais mērķis ir panākt vienādas tiesības pilnīgi visiem pasažieriem. Un tas pats attiecas, protams, arī uz invalīdiem un uz personām ar pārvietošanas ierobežojumi. Un tas attiecās uz visiem transporta veidiem un uz visām valstīm. Un, protams, ir jāsaprot, ka šeit ir specifiskie aspekti attiecībā uz transporta veidu. Paldies arī Ferrari kungam. Šeit es varu piekrist principā visam, ko viņš teica attiecībā uz desmito grozījumu. Šeit mums ir nepieciešams vēl turpināt diskusijas. Lichtenbergeras kundzei. Vēlos teikt, jūs neteicāt, ka esat pret. Bet jūs teicāt, ka varat, nu, tā aptuveni piekrist. Bet mums ir svarīgi tagad izstrādāt laika grafiku, lai varētu skaidri pateikt, kad būs jāpiemēro, piemēram, divus gadus piedāvāja komisija. Un jūs arī norādījat uz to, ka bieži vien kavējas autobusi un tad paši uzņēmumi saka, ka ir nepieciešami trīs gadi par iežam Boskungu teikto. Tā abstrakti es varētu pat piekrist kad jūs runājat par Vācijas situāciju, tur es varu pilnībā piekrist. Es esmu runājis arī ar apdrošināšanas uzņēmumu vadītājiem, vi, uh, speciālistiem, viņi ir runājuši par to, kas ir force majeure situācija vai nepārvarama vara. Es esmu itālis, un man ir cita situācija, mazliet ir cita mentalitāte un uztvere, un varbūt Vācijas mentalitāte ir mazliet atšķirīga, arī tiesas, piemēram, jums strādā savādāk. Un nā, nu, nāksies ņemt vērā visas šīs atšķirības. Pie mums force majeure tiek saprast ļoti plaši. Visādi veida notikumi, kas neatrodas pārvadātāja varā. Tātad tiek paplašināts force majeure jēdziens par dažāda veida, uz dažāda veida notikumiem, kuros varētu būt pieprasīta kompensācija, bet tā netiek izmaksāta. Kramera kunga teiktais. Viņš runāja par īpašu aizsardzību attiecībā uz invalīdiem un personam ar pārvietošanas ierobežojumiem. Tas ir skaidrs, ka šī regula izirzīs e, regu, regulas mērķis ir tieši palīdzēt cilvēkiem, kas ir invalīdi vai arī kuriem ir kāda veida ierobežojumi. Vai nu uz laiku šī ierobežojuma, vai nu pastāvīgi ierobežojumi, Šā lietā šiem cilvēkiem ir līdzvērtīgas tiesības, un līdz ar to katram pārvadātājam ir jāsaprot, ka šīs tiesības ir jāievēro. Ja mēs salīdzinām ar pārvadājumiem ar kuģiem, ar dzelzceļu, avio pārvadājumiem, tad visā šais jomās ir jābūt līdzīgam regulējumam. Par citām lietām, tur mēs varētu turpināt dialogu. Un es ļoti ceru, ka jau pavisam drīz varēšu tikties ar ēnu referentiem un turpināt darbu, bet cik jauki, ka mums jau ir notikuši labas debates un laba diskusija, gal galā mums nemaz nebija tik daudz laika. Un kopumā man ir sajūta, ka jūs pozitīvi raugāties uz šo priekšlikumu. Tāpēc es ceru uz veiksmīgu sadarbību un, ņemot vērā laika ierobežojumu, varēsim labu darbu paveikt. Plenāra sēdē ir paredzēts balsot aprīlī. Paldies! Līdz 2. martam var iesniegt grozījumus. Nu, tad nākamais, 28 pasažieru tiesības ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdens ceļiem. Tiešenē, kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, je crois que le, le... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs uh, debatas, uh, ko mēs noklausījāmies, zināmā mērā ir attiecināms arī uz manu uh, ziņojumu. Un uh, Eh, komisijas pārstāvja jau minēja sešas galvenos eh, virzienus eh, savā priekšlikumā runājot par pasažieru tiesībām ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdens ceļiem. Es īpaši arī pievēršu uzmanību personām invalīdiem un ar kustību traucējumiem, lai varētu nodrošināt adekvātākas šo personu tiesības jo dažkārt eh, dažas šīs tiesības ir tā neskaidri norādītas, piemēram, eh, vai personā invalīdam var atteikt iekāpšanu kādā jūras transporta līdzeklī. Un, eh, ja kādai personai nepieciešama atbild, palīdzība, tad tas ir jānorāda jau uh, rezervējot uh, vietu, jo tādā veidā tiks atvieglota šī pasažieru uzņemšana transporta līdzeklī. Trešais punkts. Uh, Jūras eh, transportā ir iekļaut arī kruīzu kuģi, un tāpēc ir eh, nepieciešams rast līdzsvaru ar attiecīgo direktīvu un jāparedz eh, pasažieru tiesības arī pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tas ir tāds viens jautājums, kurā arī jārod līdzsvars. Ceturtais punkts. Tātad palīdzība personām ar pārvietošanās iespējām ierobežotām. Uh, Komisijas tekstā ir norādīts uz pārvadātāju atbildību arī jūras transporta jomā, bet uh, arī ostu atbildība ir ārkārtīgi svarīga runājot par infrastruktūru. Un uh, tātad šajā tekstā, kur ir runa par pasažieru tiesībām, es esmu nācis klajā ar vairākiem grozījumiem, kas ļautu labāk vest šīs diskusijas un panākt labāku harmonizāciju starp pārvadātāju un ostu pārvaldītāju vai to, kas uh, organizē šo iekāpšanu. Piektais punkts. Tā ir nacionālo varas iestāžu uh, loma. Tā tad nodrošināt uh, šādu tiesību aktu īstenošanu un tekstā mēs ierosinājām uh, dažādu organismu, organizāciju atbildību. Bet tā, lai tik nodrošinātu pēc iespējas labāka harmonizācija, tātad šīm organizācijām noteikti piekrītīs zinām atbildība, kas ir uh, nediskriminējošā veidā jātiecina arī pret personām invalīdiem un ar ierobežotām kustību iespējām. Un e, šīm organizācijām jābūt neatkarīgām no kādām komerciālām interesēm. Un tātad tām ir jābūt neatkarīgām arī no komerciālām e, organizācijām. Tālāk runājot par, e, teiksim, par uh, Eh, viļešu pārdošanu, par ceļojumu paketes pārdošanu attiecībā uz kruīziem. Es esmu strādājis pie definīcijas, lai skaidrot, kurš ir kurš un tātad kāda ir atbildība arī attiecībā uz rezervāciju. Eh, vēl divi elementi. Eh, viens ir administratīvās vienkāršošanas jautājums. Tur jau pastāv viens teksts gaisa pārvadāšanas jomā, un tas ir teksts, kas uh, uzliek dubultu atbildību pārvadātājiem. Es domāju, ka tas ir ļoti atbilstoši gaisa pārvadājumu jomā. Man liekas, ka to ir grūtāk attiecināt uz, teiksim, mazākiem pārvadātājiem, piemēram, uh, uz kaut kādām mazākām organizācijām, kas veic jūras uh, pārvadājums. Un vēl viens jautājums par iekšzemes ūdens, par, jū, par upi transportu un par to, vai to vajadzētu iestrādāt arī um, šajā tekstā, jo uh, Upju transports, iekšzemes transports bieži vien ir tādi kā mm, autobusi, kas pār, pārvietojas pēc noteikta uh, grafika, un tātad tas nav tas pats gluži kā šie kruīza uh, kuģi, un uh, šis nodalījums ir noteikti jānorāda, un Eh, šis jāatzīmē ir mans pirmais ziņojums, tā kā zināmā mērā esmu tāds kā iesācējs, un es gribētu aicināt kolēģiem palīdzēt man risināt šos uh, punktus. Paldies! Iedzemboski. Jā, Iedzemboski kungam vārds. Paldies! Cienījamie kolēģi, varu apsveikt mūsu debitantu. Varētu teikt, ka ziņojums ir labs. Tiešām Varam arī apsveikt no manas grupas puses, arī manas grupas vārdā. Jā, jūs runājat par to, ka kāds kuģis pārvietojas tā kā autobus, tas joprojām tomēr ir kuģis, tur nekas nav mainījies. Un tomēr, piemēram, ja mēs runājam par kruīza kuģi, nu tad pēc būtības tad it kā tāds vairāk stāv bus joprojām, nekādu tur. Uh, liela atšķirība, bet tomēr jāsaprot, ka ir savas atšķirības tieši attiecībā par ūdens ceļu izmantošanu. Par grozījumiem. Man ir tādi daži kritiski momenti. Albertīnī kunga ziņojums arī ar, ar to ir saistīts. Tas ir saistīts ar kompensācijām. Jā, ceļojums tiek anulēts vai arī kavējies, un kurš tad par to ir atbildīgs? Un kam tad jāmaksā kompensācija. Un, manuprāt, tieši runājot par kuģu satiksmi, mēs varētu kādu pašu, īpašu definīciju šeit ieviest. Ziemeļ Eiropas daļā, kur, piemēram, dažreiz uh, ūdens ceļi apledo, nu, tad skaidrs, ka tur vairs nav varianta, tur neviens kuģis nekur nevar braukt, un šajā gadījumā uh, uzņēmums nav, nav vainīgs. Un Vācijā, piemēram, ir tā, ka Vācijas ziemeļos, kur uh, dažreiz ir problēmas, piemēram, ar dziļumu, un uzņēmums, protams, vienkārši nevar tajā brīdī atrasties jūrā, kuģis nevar atrasties jūrā, uzņēmums nav vainīgs. Vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt, tas ir ļoti praktisks jautājums. Tas attiecas uz 13. pantu. Uh, Tur mēs runājam par tiesībām sniegt informāciju. Manuprāt, šobrīd tas ir definēts pārāk sarežģīti. Ir runāts par to, ka ir nepieciešams vienam sniegt informāciju otram par to, kāda palīdzība ir nepieciešama. Manuprāt, drīzāk vajadzētu šeit runāt par uzņēmumu, ja uzņēmumam pašam ir jāsaprot, kāda palīdzība ir vajadzīga, ja dažreiz ir tā, ka ir viens apakšuzņēmējs, nākamais apakšuzņēmējs, vēl viens apakšuzņēmējs, un viens otram sūta kāda informācija, bet nevienam nav neviens nekādas īpašas atbildības. Tā ir vienīgi tāda vājāka vieta, bet jebkurā gadījumā ziņojums ir ļoti labs. Tad jautājums ir, kāda, eh, kā mēs risināsim situāciju, ja, piemēram, ūdens ceļi ir apladojuši vai arī uh, dziļums netiek ievērots, tad nav pietiekams dziļums. Lichtenbergers, kundz, paldies! Pār pasažieru tiesības pārvietoties pa ūdens ceļiem, manuprāt, šeit vēl ir nepieciešamība risināt dažas lietas tieši attiecībā uz invalīdu tiesībām un to cilvēku tiesībām, kuriem ir pārvietošanas ierobežojumi. Te man ir jautājums. Manuprāt, mums ir tāda pati situācija kā ar lidmašīnām un lidostām. Es šajā ziņojumā nesaskatu konsekventu risinājumu tam, kas, kas ir atbildīgs par šo saspēli starp pārvadātāju un ostu. Jo ostai ir nepieciešams nodrošināt visu, lai būtu pieeja. Bet, ja šeit ir nepieciešama konkrēta palīdzība, tad kam šeit ir atbildība, lai viss funkcionētu? Jo mēs jau esam satkārušies ar tādu pašu situāciju arī lidostās, jo varbūt ir daži uzņēmumi, kas uh, parasti piedāvā ļoti lētas biļetes, bet viņiem savukārt viņi ir paman pamanījušies izmantot neprecizitāties likumos, lai iekasētu papildus naudu par iekāpšanu lidmašīnā. Manuprāt, šeit vēl nav pietiekami precīzi viss atrunāts, un līdz ar to ir nepieciešams liels precizitāte, konkrēts skaidrojums par to, kā mēs to visu darīsim praksē. Protams, pastāv īpaši apstākļi, kā piemēram aplidojuši ūdens ceļi, bet varbūt kāds uzskata, ka mani pretvējuši vienkārši, un tāpēc es nevaru tik ātri braukt vai arī kaut ko citu izdarīt, un tāpēc es nemaksāšu kompensāciju. Un tāda situācija mums arī bijuši runājot par lidmašīnām. Piemēram, daži saka, ka var tehniski ir grūti nodrošināt reisu, ja reisē ir pārāk maz pasažieru, piemēram, viņi saka. Nu tad, manuprāt, vajag ļoti precīzi definēt, lai būtu šīs kompensācijas tiesības skaidri saprotams. Mums ir nepieciešams jau iepriekš izvairīties no šīm potenciālām problēmām jo savādāk rodas sajūta, ka ir ļoti neskaidri. Tātad pasažierām ir tiesības sagaidīt to, ka ja kaut kas ir noticis, viņam ir iespēja vai tiesības saņemt alternatīvu variantu, bet tad viņam pasaka, tā mēs neko nedarīsim, ja šeit ir kāds tehnisks defekts. Normāli ir tā, ka jā, ka ja nav nekādu lielu zaudējumu sakarā ar eh, kavēšanos, tad parasti cilvēki neielaidīsies nekādos tiesas procesos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šeit mēs runājam pār īpašiem apstākļiem, tad tie ir tiešām īpaši apstākļi, un Ja visi precīzi pateiks, tad uzņēmumi nevarēs izmantot dažādu veidu atrunu un nevarēs pateikt, ziniet, mēs tehniski nevaram veikt lidojumu, jo mums ir pārāk maz pasažieru, un tas nav, tas jau ir bīstami. Jo savādāk sanāks tā, ka būs daudzi tiesas procesi, būs dažādi veidi atrunas, un varbūt šajā konkrētajā dokumentā mēs varam iepriekš izvairīties no šiem nepatīkamiem gadījumiem, no nepatīkamām situācijām. Protams, var būt īpaši apstākļi vai kāda izņēmuma gadījuma arī pārvietojoties pa ūdens ceļiem, bet nepieciešams paredzēt gan normatīvojas aktos visas lietas, piemēram, ļoti labi, ka referents ir runājis arī par suņiem, kas palīdz cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šāda palīdzība, varbūt arī pie autobusiem vajadzētu par suņiem runāt, jo savādāk var gadīties zinām, zināmas pretrunas, varbūt var būt kāda problēma ar suņiem, ja mēs runājam par tālsatiksmes autobusiem. Varbūt kādam tiešām tiek noraidīta iespēja iekāpt autobusā, tāpēc, ka viņam ir līdzi suns. bet tiešām vajadzētu visu šīs lietas precizēt, jo savādāk sanāk, ka mums būs milzīgie vārti visāda veida atrunām. Un tad mēs varēsim panākt ļoti pozitīvu risinājumu. Un tad mums būs konsekvents regulējums attiecībā uz pasažieru tiesībām, pārvietojoties ar dažādu veidu transporta līdzekļiem. Piedāvāsim arī pārvietošanas iespējas bez liekiem šķēršļiem. Paldies! Jensens kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Patiesībā Piškovska kungs ir mūsu grupas eh, ēnu referents šajā jautājumā, bet viņš nevarēja ierasties. Es tikai vēlējos pateikt grupas vārdā, ka mēs lielos vilcienos atbalstam referentu ziņojumu, un tomēr ir vairākas vietas, kurās mums ir vairāk jautājumu, jo mēs nesaprotam, ko referents patiesībā ar to ir domājis. Tas ir astotais grozējums un arī vienpadsmitais grozējums. Šajos grozījumos ir teikts, ka neatkarīgi no tā, kas ir rakstīts sastajā punktā, ir jābūt atbildīgam pārvadātāju no pārvadātāja nodrošinātājam un eh, viņš nedrīkst atteikt invalīdam rezervāciju. Un eh, līdz ar to referents uzskata, ka ir jāņem vērā pasažiera pārvietošanās grūtības, un tas nozīmē, ka uh, patiesībā var atteikt ar jebkādu pamatojumu invalīdam vai cilvēkam ar pārvietošanās grūtībām biļeti autobusā. Es nesaprotu, kas tur rektīgi ir jautāts, un tāpēc es vēlētos pajautāt, lai referents paskaidrot, uz kāda pamata ir ievies šis 11. grozījums un kāds arī būtu šā grozījuma nolūks. Paldies! Simpson. Paldies, Simpson kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Vispirms eh, nopietns jautājums, un to es vēlētos pajautāt komisijai. Es eh, neesmu pārliecināts, kurā vietā šajā direktīvā mēs runājam par, par upju, piemēram, par upju prāmjiem, kuri arī nodrošina autobusu pārvietošanos, un es šeit runāju par vairākām upēm, un es vēlētos pajautāt komisijai, vai šāda veida prāmju kustība, tātad prāmi, kur nodrošina autobusu pārvietošanos pār upēm, un kas, prāmi, kas neaiziet jūrās, vai š, tas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Nākamais priekšsēdētāja kungs. Es nezinu, vai šeit runa iet par Venēcijas gondolām un vai to Albertīnī kungs ir iekļāvis savā ziņojumā, vai tas ir Tešanē kunga ziņojumā, vai varbūt abos šajos runa iet par Venēcijas gondolām. Tātad tas ir mans jautājums. Varbūt, ka tas ir iekļauts abos ziņojumos, bet eh, iespējams, ka tādā veidā mēs varam izmantot eh, šos te gondolas kā autobusus Venēcijā. Un visbeidzot, tas ir tikai kā komentārs. Džordžs jau to pateica. Tātad vai kruīzu kuģi ir daudzstāvu autobusi? Es pavadīju savus brīvdienas uz kruīzu kuģa, un ja mēs to uzskatām par daudzstāvu autobusu, tad tas ir vellišķīgi dārgs daudzstāvu autobusu. Es uzskatu, ka, ja mēs runājam par Royal Caribbean un visus tos, kas pavada brīvdienas uz šiem kruīzu kuģiem, tad 800 mil, 850 miljoni dolāru investīcijas šajā daudzstāvu autobusā, varbūt vajadzētu atcerēties šo skaitli. Tā tad eh, es eh, nezinu, vai tiešām da visiem daudzstāvu autobusiem ir peldbaseini, bet vismaz šajā daudzstāvu autobusā tie bija. Time, so uh... Jā, izskatās, ka jums bija lielisks laiks pavadīt daudz, šajā daudzstāvu autobusā. Labākā atbilde varētu būt uh, no komisijas puses, lūdzu. I will, I will es jums atbildēšu personīgi, ko es par to domāju vēlāk. Merci, merci, Paldies priekšsēdētāji. Es jau ievadā teicu, ka mūsu mērķis bija panākt, lai vis, vieni principi būtu ievērot visos transporta veidos, protams, ņemot vērā katra sektora īpašās iezīmes un ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. Runājot par sektora iezīmēm, būtu vērts atcerēties, ka jāstāsta, kāds ir apgrozījums šādiem pārvadājumiem. Un bieži vien Mēs runājam par ostām, kuras nav aprīkotas pasažieru pārvadāšanai. Otrām kārtām no mūsu gūtās pieredzes gaisa pārvadājuma jomā šķiet, ka dalību valstis, kurām ir vairākas institūcijas atbildīgas par noteikumu īstenošanu, tās nebūtu nav tās sliktākās īstenošanā. Tātad vairākas institūcijas nav nekāds handikaps vai trūkums. Tāpat gribu norādīt Un eh, vēlreiz pateikties referentam par eh, ļoti labi kvalitatīvo ziņojumu un par eh, labo sadarbību. Domāju, ka ziņojums ir skaidrojis vairākus aspektus un ir. Gribētu paskaidrot arī, ka mums bija diskusijas un mēs runājām par informācijas sniegšanu, par alternatīvu transportu nodrošināšanu. Uh, neatkarīgi no problēmas vai no kavēšanās iemesla. Tikai e, kompensācijas var būt atkarīgas no katrā gadījumā konkrētā kavēšanās iemesla. E, runājot par komisijas doto jautājumu, jā, e, upju prāmi arī te ir iekļauti, jo šis tiesību akta tvērums attiecas arī uz iekšējiem ūdensceļiem. You know, un, kā jūs zinat, eh, iekšzemes eh, ūdeņi eh, ietver arī lagūnas, tā ka neuztraucieties. Jūs ļoti droši varat justies un braukt uz Venēciju bez bažām. Mēs ieliksim jūs gondolā un uh, uh, iegremdēsim ūdenī. Mēs ietīšanī, tad avu. Šanē kungam vārds. Paldies. Es pateicos kolēģiem par viņu izteikumiem. Uh, jā, uh, es domāju, ka mēs tagad uh, uzsākam šo grozījumu fāzi un droši vien nāksies censties rast tuvināšanos mūsu pozīcijās un uh, attiecībā arī uz uh, definīcijām, atsevišķām situācijām. Eh, es domāju, ka tas ir eh, mūsu darbs kopā ar ēnu referentiem, un es būšu jūsu rīcībā, un cerams, ka mēs ātri varēsim rast eh, visapmierinošāko līdzsvaru punktu mums visiem. Paldies! Okay. Now. Ļoti labi. Tagad mums ir 5 minūšu pārtraukums, un pēc tam mēs izskatīsim tikau kundzes ziņojumu. Pēc 5 minūtēm mēs sāksim pēdējo mūsu darbkārtības jautājumu.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 Okay. We can resume. Mēs atsākam sēdi un ķersimies tagad pie 29. darba kārtības jautājuma. Occupation, what transport service. Yes? Strange. Yeah, we have separated it. Okay. Yesterday was Garage and today Okay. Allora il punto è Occupational Road Transport Service. Tā, tad runāsim par uh, noteikumiem autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanai. Referente ir Silvija Adriāna Tikau un jums mēs dodam vārdu. Mulțumesc, domnule președinte, și um, vreau să mulțumesc și colegilor care sunt în sală și sunt interesați de această dezbatere. Cred că este important să începem cu mesaj. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka ir nepieciešams, lai uh, šajā paketē tiktu aplūkots Groškungs ziņojums un manējais, jo mēs uh, abi aplūkojam uh, Eh, jautājums par piekļuvi eh, šai profesijai. Un eh, no otras puses padomu un komisija ir veikušas pētījums saistībā ar šo jautājumu, un es ar prieku atzīmēju, ka apmēram 70% priekšlikumu, ko parlaments izteica, padoma to arī ir pieņēmusi. Tātad Mēs esam strādājuši roku rokā un esam panākuši kopīgu nostāju ļoti lielā uh, mērā. Un tagad mums ir uh, ziņojuma konsolidētā versija priekšā. Ko es gribētu jums sacīt? Pirmām kārtām, neskatoties uz dažādiem uh, jautājumiem, kurus mēs varējām pieņemt, tomēr ir jautājumi, kuros pastāv viedokļa atšķirība. Un es Eh, centos eh, uzstāt uz parlamenta pozīciju tajos punktos, kas man šķiet vissvarīgākie. Un es esmu izdarījusi zināmas izmaiņas tekstā. Galvenais eh, viedokļa atšķirības punkts, kurš joprojām mums pastāv ar padomi, ir tās, kas notiek nacionālā līmenī un pēc tam Eiropas līmenī. Tā tad uh, grafika problēma. Uh, parlaments pirmajā lasījumā nonāca pie tādas sajūtas, pie secinājuma, ka uh, būtu nepieciešams, lai šie nosacījumi stāstos spēkā pēc iespējas uh, ātrāk vai pat vienlaicīgi. Uh, man šķiet, pie šī jautājuma ir jāstrādā. Un eh, mums vajadzētu atrisināt šo uh, grafiku jautājumu un neatstāt uh, tātad šo laiku grafiku īstenošanai pārāk, īs, pārāk garu. Uh, vēl ir runa par dažādām tehniskām problēmām, kas mums ir jāatrisina ar padomu, piemēram, ir prasīts, lai tiktu uh, ieviesta Uh, atbildības uh, apdrošināšana, tā ir uh, lieta, pie kuras mēs droši vien atgriezīsimies, varēsim vienoties, ir vēl citi elementi, kurus mēs labprāt gribētu atrisināt ar padomi. Padomas komisija, jāsaka, diezgan atšķirīga no parlamenta pozīcijas. Ai nevoie de o autorizācija pentru acces la profesie runājot, piemēram, par dzelzceļa transportu, kurā ir nepieciešams apstiprinājums, apstiprinājums, lai nodrošinātu piekļuvu profesijai. To es norādīju savā ziņojumā, bet eh, arī tas, ka nepieciešama licence, lai varētu darboties tirgū. Tas attiecas gan uz eh, pasažieru, gan uz krautransportu. Padome eh, pēc tam nāca klajā ar priekšlikumu lai dalībvalsts varētu ierobežot laika termiņu, kas ir nepieciešams šai apstiprināšanai. Un te mēs domājam, lai neradītu pārāk sarežģītu birokrātiju, ir nepieciešams, lai šis apstiprinājums tiktu piešķirts, tātad apstiprinājums darboties profesijā, lai Fie efectuate controle țintite. Gadu termiņš tātad tiktu noteikts. Protams, arī, lai būtu nodrošināts kontrolas iespējas nepieciešamos gadījumos. Padoma ir ierosinājusi, lai dalību valstīm būtu iespējas ierobežot šo certifikātu laika termiņu un ir ierosinājusi savu tekstu šai sakarībā. Es izdarījuši grozījumu priekšlikumu eh, šai punktā, lai būtu iespējams panākt uh, grozījumu. Un uh, eh, komisija, uh, atvainojos padomas, uh, pie, norādītajā tekstā ir uh, rakstīts, kā pēc pieprasījuma operators var uh, saņemt šo certifikātu. Tā tad ir no vienas puses runa par uh, autorizāciju piekļuvai profesijai, un uh, otrs Eh, apstiprinājums, kas eh, ļauj saņemt šo apstiprinājumu, bet tur nav nekāda runa par pieeju tirgumu. Un te es gribētu atsaukties uz Grošu kungu tekstu. Domāju, ka mums eh, šeit jāpieturās pie tādas stingras līnijas. Raugoties uz uh, Uh, documentiem. An privind uh, serviciile non-comerciale efectuate de care sunt uh, practic excluse din. Domāju, ka nepieciešams atgriezties pie formulas, pie formulējuma, ko ir ierosinājis Eiropas parlaments. Un te ir liela atšķirība, kas pastāv starp Eiropas parlamenta un uh, padomas pozīciju, jo padome vēlas, lai uh, Eh, starptautiskā līmenī tikt pārnesti tie limiti, tie ierobežojumi, kuri pastāv eh, šobrīd nacionālā līmenī, tātad šī ierobežojuma, lai tik pārcelt uz starptautisku līmeni. Es jau esmu izteikusies pret uh, zināmiem izņēmumiem, un tieši tāpēc savā priekšlikumā esmu atgriezusies uh, pie bāzes teksta, kuru uh, bija ierosinājis parlaments. Es gribētu pateikties padomas un komisijas pārstāvjiem, kas šeit ir klāt. Es gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Gribētu teikt, ka viss mūsu komandas darbs ir bijis tādā ļoti pozitīvā gaisotnē un pateicoties tiem kontaktiem, kādi mums ir bijuši, ir mums ļāvuši uh, Eh, nonākt pie teksta, pie kompromisa teksta, un es domāju, ka mēs neesam tālu no galīgā risinājuma, bet būtu ļoti interesanti uzklausīties pirms jūsu viedokļus, un eh, noslēgumā, noslēgumā gribētu teikt, ka ir tāda griba no visu puses eh, pātrināt šo procesu, un es domāju, ka mums visiem ir interesētība darboties pēc iespējas efektīvāk, lai pabeigtu darbu pie šī jautājuma. Paldies! Paldies! Es e, vēlētos pateikties e, Tikau kundzei par to, ka viņa tik veiksmīgi ir vadījusi diskusijas ar padomu, kā mēs zinām, tās nevienmēr nav vieglas. Gross savā ziņojumā jau vakar pieminēja vienu aspektu, ko vēlētos arī šeit uzsvērt. Groša kungs un mana grupa uzskatām, ka ir ārkārtīgi būtiski izstrādāt striktus noteikumus brīvai pārvietošanās kustībai. Un eh, tāpēc mēs uzskatām, ka ceļu pārvadātājiem ir jābūt reāliem pārvadātājiem un nevis tikai fantomiem. Es ceru, ka jūs varēsiet vienoties savā starpā, kā to definēt. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies izvairīties no neeksistējušu uzņēmumu reģistrācijas, jo tādu uzņēmumu parasti tiek veidot tikai tāpēc, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, un to mēs nepieļausim. Bet es ceru, ka jūs ar Groškungu visu sarunāsiet. Jā, ja, danke. Um, in... Jā, paldies, saka nākamā runātāja. Pavisam īsi, es eh, atbalstu jūsu ziņojumu. Tas bija pirmais, otrais, runājot par elektroniskajiem reģistriem. Uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot prasības savietojamībai, jo ja mēs nenodrošināsim savietojamību, tad uh, mēs izveidosim savu veidu datu kapsētu, kurā būs kapakmeņi, bet kurā nekas nebūs izmantojams. Nākamais par licenšu derīgumu termiņu. Un šobrīd padomu mēģina to arī ierobežot. Patiesībā es padomu saprotu, viņi vēlas skaidrību. Viņi vēlas, eh, viņi vēlas dot eh, certifikāciju dažādiem uzņēmumiem. Iespējams, ka visas dalību valsts problēmu neizprot. Un tomēr es domāju, ka varētu situāciju uzlabot ar kontrolēm. Nevis, ka mēs strādājam ar licencēm vai atļaujām, bet mēs vienkārši kontrolējam. Problēma faktiski ir tāda, ka e, dalību valstis nekad nesūcās, bet e, brīdī, kad ir jāveic kontrolas, tad e, tiek izveidotas kontrolas vienības. Es uzskatu, ka vajadzētu mērtiecīgi strādāt ar pārkāpējiem un ne tikai katru piekto gadu, jo tad jau būs savārīts tik daudz, ka mēs vairs nevarēsim to atrisināt. Līdz ar to es vēlētos iestāties par to, ka mēs rīkojamies ar kontrolu palīdzību brīžos, kad mēs redzam pārkāpumus vai neizpildi. Tad iespējams mēs varam atsaukt licenci vai atļauju, un tādā veidā problēma tiek atrisināta. Līdz ar to es nedomāju, ka labākais veids, kā kontrolas veikt, ir laika ierobežojumi. Protams, ka ierobežojumiem varbūt ir jābūt. Sava veida ierobežojums varētu būt kontroļu veikšana, un tomēr praksa dalību valstīs pierāda, ka kontrolas izlaicīgā periodā ir vislabākais veids. Tas bija tas, ko vēlējos pateikt, jo tieši šajā punktā es nepiekrītu referentei. Vēl bez tam uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi garantēt kvalitāti, un to arī var izdarīt ar kontroļu palīdzību. Nedrīkst izveidoties situācija, kāda bieži vien izveidojas takšu eh, kompānijās. Mans brālis saņēma takšu vadītāja atļauju un uh, ja mēs raugāmies uz mērķiem, ko mēs vēlētos sasniegt, tad būtu ārkārtīgi labi, ja komisija pieturētos pie mūsu kontrolēm. Un es domāju, ka tādā veidā mēs daudz sasniegtu. Mita Šmit par la komisione. Vārds komisijai lūdzu. Jā, ja, herzlichen Dank, um, Herr Vorsitzender. Paldies, äh, priekšsēdētāji. Eh, šis priekšlikums ir eh, ļoti eh, svarīga sastāvdaļa tā sauktajā ceļu pakotnē, un komisija ar gandarījumu atzīmē, ka mm, diskusijas ar parlamentu un padomi noris tik labi. Mēs gribētu, lai tiktu izveidot šis datorizētais reģistrs, tas noteikti ir ceļš uz priekšu, jo ir nepieciešams uh, fiksēt uh, pārkāpumus no transporta kompāniju puses un uh, šādu sarakstu veidot, un tad tie būs visiem redzami. Un tas būtu jāveido starp pārobežu mērogā, jo bieži vien dažādi ierobežojumi arī beidzas pie robežām, un Eh, tas nozīmē, ka ārpus robežām, teiksim, eh, valsts iestādes vairs nezin, kā šoferis uzvedas eh, ārpus šīs valsts. Un tas arī ir bijis viens no galvenajiem bažu punktiem. Šai ziņā parlaments un padomi ir nonākuši viensprāts, ka ir nepieciešams datorizēts saraksts. Bet pastāv, protams, zināms detaļas par šī reģistra informācijas uzrādīšanu sabiedrībai. Komisijai nav nekas pret to ar nosacījumu, ka tas nav galvenais eh, mērķis šādam reģistram. Jo galvenais mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņas ar dažādām iestādēm, bet, eh, protams, ja būtu zinām interesi un vajadzība darīt to zinām arī sabiedrībai, tad šķiet arī padomu būtu gatavi pieņemt eh, šādu iespēju. No otras puses. Runājot par ieviešanu, es domāju, ka tur jautājums ir sarežģītāks. Padome uh, saka, ka ir vajadzīgs vairāk laika, nekā mēs varbūt Briselē te iedomājamies. Esot parlamentā vai komisijā, šis apsvērums mums jāņem vērā un jāpaturprātā tas, ka diskusiju paplašināšana varētu tālāk kavēt Eh, to, lai eh, realizētos dzīvē šis datorizētais reģistrs, bet es domāju, ka mēs virzamies pareizajā virzienā. Gribētu uh, minēt vēl pāris uh, punktus, ko minēja tik kaukundze. Pirmais, uh, šo licenšu derīgums. Uh, jābūt uzmanīgiem. Netīkst šeit sajaukt lietas. Mēs runājam uh, par nosacījumiem piekļuvēji. Ir ček četri uh, priekšnosacījumi, kas vienmēr ir jāizpilda, un mēs gribam, lai šie jaunie nosacījumi darbotos. Mēs gribam, lai attiecīgās uh, iestādes uh, varētu regulāri pārbaudīt, ka viss notiek pareizi, jo pretējā gadījumā būtu jāveic kādu pasākumu, un tāpēc arī mēs gribam šo datorizēto reģistru. Un tieši tāpēc Šo darbu nedrīkst veikt eh, tādos eh, regulāros periodos, bet tam jānotiek nepārtraukti. Un, jā, ierobežas derīguma termiņš varētu būt eh, būtisks, ja, teiksim, jauns tirgus spēlētājs jaunienācais tirgu, un, jā, viņš, teiksim, saka, ka jā, ka viņš jau ir ilgi darbojies, un ja šis apgalvojums ir pareizs, un, uh, Tādā gadījumā šo derīgumu termiņu var pagarināt, bet katrā ziņā tas varētu nodrošināt uh, papildus celastību. Uh, šeit tekstā mēs norādām, ka mēs neatbalstam maksimālo derīgumu termiņu piešķiršanu, bet ka dalībvalsts var konkretizēt šo darbības termiņu, un tā ir tāda opcija, kas ir darība valstīm, un tāpēc um, mums šķiet, ka uz to arī vajadzētu pastāvēt. Tālāk par uh, šīm uh, uh, vēstuļkastīšu kompānijām, kas ir tikai fiktīvi reģistrētas, te mēs pilnīgi piekrītam parlamenta deputātiem, ka ir nepieciešams nospraust adekvātus kritērijus, lai tiktu uh, galā ar šādu situāciju. Tā, tad tas ir īsumā viss, kas komisijai būtu sakāms. Uh, šī ir ļoti svarīga sastāvdaļa šajā vispārējā ceļu drošības pakotnē. Um, mulțumesc tuturor colegilor care au luat uh, cuvântul și... Um, Tikau kundze. Paldies, paldies arī visiem kolēģiem, kas šodien izteicās. Paldies arī ēnu referentiem, ar kuriem man ir bijis iespēja strādāt ļoti efektīvi. Tagad runāšu konkrēti par jūsu priekšlikumiem. Jā, Zembovska kungs tikko teica, Jā, es esmu mainījusi grozījumu, lai varētu atbalstīt parlamenta nostāju, jo mēs šeit runājam par filiālēm, par galveno mītne un par to, ka uzņēmumam ir nepieciešams skaidri norādīt, kur atrodas transporta līdzekļi tajā brīdī, kad tie netiek izmantoti pārvadājumiem. Tātad mēs runājam par parlamentā elastīgāku variantu variantu, un, manuprāt, parlamenta nostāja ir daudz elastīgāka daudzos jautājumos. Šeit, piemēram, mēs runājam par konkrētu stāvvietu daudzumu. Šāda, manuprāt, arī ir parlamenta pamatnostāja, ka ir nepieciešams skaidri un gaiši pateikt, kur atrodas uzņēmuma galvenā mītne. Par Lichtenbergeras kundzi teikto tagad es arī esmu runājusi ar komisiju un ar padome, mums ir nepieciešama stingra pārliecība, ka elektroniskais reģistrs ir savs savstarpē izmantojams. Tur jābūt datiem, kurus var izmantot visās valstīs. Un būtu tikai labi, ja datu apmaiņa notiktu kādā veidā ar komisijas lēmumu, piemēram, ar rakstisko komisijas lēmumu, kur būtu teikts, kāda ir pamatnosacījumi, kāda ir tie minimālie kritēriji. Bet, protams, dalība valsts var vēl pastrīdēties par šiem minimāliem kritērijiem. Tagad par licences derīgumu. Es uzskatu, ka licencē ir jābūt ar neierobežotu derīgumu termiņu. jābūt kontrolē vismaz vienu reizi piecos gados, arī padome tā saka. Tagad par komisijas teikto. Šeit vēlos vispirms pateikties Šmita kungam. Mums ir bijusi izdevība ļoti veiksmīgi pastrādāt kopā. Un tāpēc mēs saprotam, ka, ja dalība valsts investē savus resursus un laiku, lai izveidot šādu elektronisko reģistru, tad būtu tikai pareizi izmantot šo arhīvu un ne jau tikai kompetentai iestādē, bet arī citiem. Nu, piemēram, lai komisija varētu redzēt, cik daudz uzņēmumu darbojas konkrētajā valstī. Skaidrs, ka ir arī konfidenciālie dati, kurus nedrīkst izpaust, to mēs visi apzināmies, bet tieši to mēs arī teicām pirmā lasījumā. Tagad par atļauju derīgumu. Manuprāt, tas ir tikpat svarīgi, jo mēs šeit runājam par piekļuvi profesijai. Jo, jā, tiek runāts par šādu atļauju, par šādu iespēju nodarboties ar konkrētu procesu, par profesiju, tad ir jāpatur spēkā. Protams, kontrola ir vajadzīga. Kontrola, konkrēti par atļaujām. Šeit Groša kunga teiktais ir ļoti pareizi. Viņš runāja par tirgus situāciju. Par profesiju kā tādu savukārt Tur ir nepieciešams runāt tieši par šo piekļuvu profesiju. Tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Tagad par diskusiju attiecībā uz konkrētiem datiem, kas būtu iekļaujami elektroniskais reģistros. Manuprāt, jā, šie dati tiks harmonizēti, būs arī vieglāk kontrolēt. Nu, ar to arī varbūt pietiek. Vēlos vienreiz, vēlreiz pateikties komisijām padomēji par labu sadarbību. Un cerēsim, ka pavisam drīz varēsim piedāvāt kopīgo nostāju. Paldies! Vēlos atgādināt, kā grozījumus var iesniegt līdz 25. februārim līdz 12.00. Nu, tad esam izskatījuši visi šodienas jautājumus. Ja jums nav kādu priekšlikumu pie citiem jautājumiem, tad varam pateikties visiem, kas bijuši klāt. Paldies par sadarbību un tiekamies nākamreiz.